nozīmi, tad uh, uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Esmu saņēmis padomes uh, pozīcijas par uh, savstarpējo palīdzību starp administratīvajām iestādēm dalībvalstīs. Tā ir regula. Un arī regulu par Eiropas Savienības tiesas statūtiem. Šie uh, dokumenti tiks iekļauti Eiropas parlamenta plenārsēdes protokolā. Ir paredzēts trīs mēnešu termiņš. Tas sāksies rīt, 10. jūlijā. Pirmais uh, mūsu darba kārtības punkts.